Informācija numur 2. Otrā informācija. Satraucošas ziņas nāk no kaimiņu valstīm Bahreinas, Sīrijas un Jemenas. Visās šajās valstīs notiek demonstrācijas. Tauta pieprasa demokrātiskas izmaiņas šajās valstīs valdības vērš ieročus pret savu tautu un zaud demokrātisko leģitimitāti. Vardarbība ir jāpārtrauc un atbildīgie ir jāsūdz tiesas priekšā. Kolejna informācija. Nākamā informācija. Šonedēļ starptautiskā sabiedrība uh, eh, svin solidaritātes nedēļu uh, cīņā pret rats, rasismu pēdējo desmitgažu laikā. Liels darbs ir paveikts brīvajā pasaulē, lai cīnītos pret rasismu. Mēs zinām, ka ir vēl garš ceļš ejams cīņā pret rasismu gan dalību valstīs, gan arī um, valstīs, kuras nav Eiropas Savienības dalību valstis. Un nākamā informācija. Es vēlos jūs informēt par to, ka mēs esam saņēmuši informāciju, ka viens no mūsu kolēģiem, Tālēr kungs, ir um, atkāpies no deputāta amata. Otrs uh, kolēģis Taserkungs ir paziņojis, ka ir iecerējis atkāpties no deputāta amata tuvāko dienu laikā, un trešais deputāts Severīna kungs pamet sociālistu un demokrātu grupu. viņš paš, būs turpmāk. Um, būs uh, pie patiem nepiedarošo deputātu vidū. Un tas viss izriet no informācijas, kas parādījās plašsaziņas līdzekļos par neatbilstīgu deputātu um, rīcību Eiropas parlamentā. Es sasaucu arī ārkārtas sēdi, lai mēs varētu diskutēt par šo jautājumu, un arī šo vakar turpināsim biroja sēdi un runāsim par šo uh, jautājumu. Runājot biroja, parlamentu biroja vārdā, runājot arī vairākumu deputātu vārdā, mēs esam apņēmības pilni īstenot nulles tolerances politiku attiecībā uz šāda veida rīcību, kas ir novedusi pie mūsu kolēģa atkāpšanās. jako prezident. Kā Eiropas parlamenta priekšsēdētājs. Kā jūsu ievēlēts pārstāvis esmu apņēmības pilns aizstāvēt parlamenta un deputāta godīgumu. Uz mūsu pleciem ir ārkārtīgi liela atbildība. Mēs esam pilsoņu ievēlēti pārstāvi. Pilsoņi mums ir snieguši pilnvaras Eh, va vadīt viņu vārdā, un mums nevajadzētu, mēs nedrīkstam nodot viņu uzticību. Birojs lēma, ka mums ir jāizdara secinājumi no šiem skumjajiem notikumiem. Fakti, kuri nākuši gaismā, mums ir pilnībā jāsadarbojas ar visām kompetentajām iestādēm, lai izgaismotu notikumus un lai mēs arī padziļinātu, pārbaudītu informāciju. Birojas man lūdza sazināties ar nacionāliem ārlietu ministriem attiecīgajās dalību valstīs, no kurām nāk uh, minētie deputāti, lai varētu arī identificēt, uh, kāda veid, kādā veidā vajadzētu rīkoties šo valstu tiesām. Eiropas parlamentam ir jāstiprina savs uzvedības kodeks īpaši runājot par šādām situācijām. Mums ir jāatrunā un arī jābūt ļoti skaidriem sodiem. Šie nesenie notikumi ir norādījuši uz nepieciešamību pēc juridiski saistoša uzvedības kodeksa attiecībā uz lobiju Eiropas institūcijās. Będę Państwa informować o rozwoju. Es arī jūs informēšu par turpmāko notikumu attīstību. Gudētais uh, Šulca kungs vēlējās izteikties, nē? Nē, acīm redzot, nē. Uh, point of order, madam. Reglamenta jautājums Alfāno kundze. Presidente. Godātais priekšsēdētāji, es vēlējos izteikties pirms eh, jūs norādātu šī parlamenta apņēmību arī pieprasīt uh, arī tā deputāta atkāpšanos, kas vēl nav nolēmis atkāpties. Es vēlējos pateikties visam parlamentam, kurš ļoti apņēmīgi ir pieņēmis uh, lēmumu īstenot nulle tolerances uh, politiku, jo šeit runa ir par visu deputātu uzticamību un leģitimitātu, un jo īpašums ir jātiec, jāatceras, ka mēs pārstāvjam 500 miljonus pilsoņus un nevis lobbyistus. Paldies! E, dziękuję, pani. Liels paldies Alfāno kundzei. Es arī tikšos ar šo trešo deputātu, kurš vēl nav atkāpies, lai varētu tieši diskutēt par šo jautājumu. Un tagad Galnišs kungs. Lūdzu, Galnišs kungs. Godētais priekšsēdētāja kungs, es pilnībā varu apstiprināt jūsu stingro attieksmi. Es ceru, ka tā piemērosies arī attiecībā uz žurnālistiem, kuri rīkojas kā provokātori un arī kuri pārkāpj deontoloģijas noteikumus. Par visu pārējo šis Eiro, Eiropas parlamentam ir ārkārtīgi svarīga nevainīguma prezumcija. Paldies! Liels paldies! Vārds Mārtiņa kungām lūdzu. Mārtiņa kungs. Tieši pievienoties, es tomēr vēlos aizstāvēt žurnālistus. Es skatu, ka tas īstenībā jāapsveic un jāslavē tas, ko viņi izdarīja, godātais būzē kungs. Mums ir īstenībā jāskatās, ka vēl būs dučiem citu gadījumu. Un tāpēc es arī pievienotos tam, kas arī e, ierosināja, ka šie kolēģi atkāpjas un katrā ziņā viņiem jādara tas tūlīt, lai viņi katrā ziņā nedarītu vēl lielāku kaitījumu Eiropas projektam. Un es tiešām aicinu arī biroju ņemt vērā šādu priekšlikumu un arī visu to darīt zinām tālāk politiskām grupām. Pani Senišin. Senišin, kungs lūdzu. No mikrof Mikrofonu lūdzu ieslēdziet. Inišins kundze, godētājs priekšsēdētāji. Jūsu uh, ievadvārdos jūs teicāt, ka jūs runājat biroja vārdā un arī parlamenta vairākumu vārdā. Šis ir visa Eiropas parlamenta viedoklis. Mēs esam pret šādām lietām. Liels paldies, Šulca kungs! Paldies, priekšsādātāji! priekšsādātāji. Es nebūtu prasījis vārdu, ja pirms uh, eh, iepriekšpēdējais runātājs nebūtu uzstājies. Es uzskatu, nulles tolerance ir attiecinām uz visiem deputātiem šajā parlamentā. Tieši tāpēc man šāds jautājums. Es aicinu tagad sniegt precīzi atbildi. Vai jūs varat apstiprināt priekšsādātāju kungs? Vai arī ģenerālsekretārs var apstiprināt, ka deputāts Martins 168 tūkstošus eiro ir parādā Eiropas parlamentam saskaņā ar nepilnīgiem grāmatvedības standartiem un kā to ir atzinusi arī Eiropas kopiena tiesa. Koledzy, propos...